uz Eiropas ekonomikai. Liels paldies komisārs kundzei, tādējādi noslēdzam debates. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Ļausim ierasties uh, atbildīgajam uh, komisāram Navrašič kungam, ļausim ieņemt vietu pirms mēs sākam runāt par nākamo darba kārtības jautājumu. Tās ir uh, kopīgas debates par uh, jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem nolēmumu atzīšanu un izpildu laulāto mantisko attiecību lietās. Šeit ir divi uh, ziņojumi. Otrs jautājums ir par mantiskajām sekām. Reģistrēto partneru attiecību gadījumā aicinu tagad uh, Kavada kungu izteikties divām minūtēm. Merci, madame, on m'en avait annoncé six. Paldies. Nu, man gan solīja sešas minūtes, bet nu, mēģināšu ievērot jūsu atvēloto laiku. Godētā priekšsētāja, godētais komisāra kungs. Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāte nav uh, ilūzija, tā ir realitāte. Tādēļ Eiropas Savienībai Uh, Eiropas Savienībā tagad ir 16 miljoni starptautiskie pāri, un šiem pāriem ir īpašumi, mašīnas, mājas, viņiem ir arī banku konti dažādās valstīs. Problēma ir tāda, ka ir tiešām bijis ļoti sarežģīti atrast efektīvu pieņemtu jurisdikciju. Uh, kā arī ir ļoti grūti godīgi pārdalīt atbildību. Tagad abas šīs regulas pieliks punktu juridiskajām neskaidrībām, ar ko saskaras šie pāri. Mums ar paredzētajām procedūras izmaksām gan atšķiršanas, gan šķiršanās vai arī nāvs gadījumos. Tādējādi vairs nebūs konfliktējošu lēmumu, kas izried no juridiskām problēmām. Šī regula piemērosies gan laulātiem pāriem, gan arī pāriem, pāriem kuri ir, ir reģistrējušies. Uh, Eh, līdz šim bija ļoti grūti izvēlēties kompetento tiesu, lai varētu risināt strīdus attiecībā uz mantu, kas atrodas citā dalību valstī. Eh, noteikumi dažādās dalību valstīs Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgi. Šī iemesla dēļ, tad, kad tiks pieņemtas šīs regulas, laulātie pāri vai partneri varēs izvēlēties pie zināmiem nosacījumiem atbildīgo tiesu tad uh, varēs būt vai nu valsts, kurā dzīvo šie cilvēki, vai arī tā būs tiesa valstī, kur abiem laulātajiem ir pilsonība, vai reģistrētajiem pāriem ir pilsonība. Tā, šī noteikuma attieksies uz uh, visiem īpašumiem, pat ja tie atrodas dažādās dalību valstīs. Uzsveru tomēr to, ka šie juridiskie noteikumi dažādās valstīs tiks uh, konkrēti piemēroti. Subsidietāts princips tiks pilnībā ievērots. Abas šīs regulas nerunā par uh, laulību definīciju, uh, par partnerības uh, pienākumiem. Visu šos jautājumus atrunās joprojām nacionālā likumdošana. Tādējādi dalība valsts, kas neatzīst uh, reģistrēto partnerību, arī varēs uh, uh, lemt, izvēlēties tiesu kādā citā valstī un nespriest savā valstī. Tādējādi mm, šī lieta varēs tikt uzticēta kādai citai dalību valstī, kas atzīs šāda veida uh, reģistrētās partnerības. Sarunas par abām regulām bija ļoti delikāts, to jau jūs ļoti labi zināt. Tad arī vieno šeit lēmums ir jāpieņem vien, Vienprātīgi bija nepieciešams atrisināt situāciju, kas liekacies daudz cilvēkiem, bija nepieciešama arī eh, šī eh, eh, tuvinātā un pātrinātā sadarbība. 18 valstis ir lēmušas piemērot šos dažādos noteikumus. Eiropas parlaments ir sniedzis savu apstiprinājumu plēdējā plenāra sēdē, um, kas notiek jūnijā. Izvēlējāmies šo. Um, Uh, sa ciešāko sadarbību. Uh, Ambas uh, šīs regulas tika apstiprinātas ar lielu vairākumu arī jūri komitejā pagājušajā nedēļā, līdz ar te liels problēmas nebija. Ir viens grozījums, kas ir tāda kosmētiska rakstura, kas tiek prasīts, lai sākotnējā dalība valstu definīcija tiktu papildināta, ka tās ir dalība valsts, kas piedalās šajā ciešākajā sadarbībā. Uh, Tā, šī precizējumam nav juridiskas sekas, uzskatu, ka, nu, varbūt šis papildinājums ir liekas, bet, nu, būtību tas nemaina. Vēlreiz minu, ka es un grupa aicinām balsot pret šo grozījumu. Uzskatām, ka nevajadzētu apdraudēt līdzsvaru, ko esam panākuši pēc sarežģītām sarunām, un tagad mums ir 18 valsts, kā es teicu, kas piedalās ciešākajā sadarbībā. Noslēgumā priekšsētājs kundz, komisāra kungs. Komisār, kungs Balsojums pār abām regulām rītdien ir fundamentāli svarīgs, jo tādējādi mēs būsim ievērojuši sākotnēji noteiktos termiņus, lai šo tekstu varētu pieņemt padomas līmenī, tās dalība valstis, kas piedalās šajā ciešākajā sadarbībā, un lai to visu varētu izrīt pēc iespējas ātrāk, godētā priekšētājs kundze, dāmas kungi. Neaizmirsīsim, ka runa ir par ļoti daudz pārim 16 miljoni, 32 miljoni cilvēki. Tad jūs iedomājieties, par cik daudz ģimenēm mēs runājam. Liels jums paldies par uzmanību. Paldies, un tagad aicinu komisāru kungu Navrāšiču kungu. Izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Tā kā Eiropas pilsoņi izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties starptautisko pāru skaits palielinās. Kā jau uh, eh, Kavats kungs teica, apmēram 16 miljonu šādu pāri Eiropas Savienībā. Šobrīd šie pāri saskars ar grūtībām pārvaldot uh, savas mantiskās attiecības vai arī nāvs gadījumā. Šie jaunie noteikumi mantisko attiecību lietās starptautiskajiem um, pāriem attiecas gan uz laulībām, gan arī reģistrētajām partnerattiecībām, lai mazinātu šos eh, šķēršļus. Tas dos juridisko noteiktību un samazinās izdevumus, kas saistīti ar procedurālajām um, procedūrām. Šie pāri skaidri zinās, kura nacionālā likumdošana ir attiecināma uz šādu gadījumu izskatīšanu. Šie jaunie noteikumi paredz arī savstarpēju uh, nolēmumu atzīšanu civil lietās uh, saskaņā ar attiecīgu dokumentu, un tādējādi uh, tiek papildinātas uh, ģimeņa tiesības Eiropas Savienībā. Uh, Es pateicos Kavādas kungam par lielisko sadarbību virsot uz priekšu darbu pie šī dosjē. Es pateicos arī Nīderlandes prezidentūrai, kurai tā bija viena no prioritātēm. Protams, ka mēs visi būtu vēlējušies, lai šie svarīgie jautājumi tiktu risināti iesaistot visas dalībvalstis bet ir svarīgi virzīties uz priekšu tām dalībvalstīm, kuras var to darīt, un, protams, padziļināt sadarbība eh, sniedz iespējas citām dalībvalstīm pievienoties tad, kad tās ir gatavas to darīt. Vienlaikus uh, ir paredzēti noteikumi nodrošinot to, ka uh, līgumi, ja tiesība akti, kas ir noslēgts ar dalībvalstīm, kuras piedalās šajā procedūrā un dalībvalstīm, kuras nepiedalās šajā procedūrā, tātad arī turpmāk būs efektīvas. Ir svarīgi, lai šie jaunie noteikumi attiektos gan uz cilvēkiem, kur dzīvo laulībā, gan arī reģistrētās partnerattiecībās, bet vēlos arī garantīt parlamentām, ka regulas priekšlikumā ir arī attiecīgas klauzulas, lai tiktu ievērota uh, dalību valstu um, parastā tiesiskā prakse. Šis dosie ir lielisks piemērs, kas parāda, kā sadarbojoties konstruktīvi mēs varam padarīt dzīvi pilsoņiem vienkāršāku visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies komisāru kungam un tagad vārds uz divām minūtēm Faust kungam. Dank. Paldies, priekšsētājs kundze, augsti godātie kolēģi, kolēģis. No sākumā gribu teikt paldies referentam un arī tiem, kas šo dosie jau iepriekš izskatīja Ļoti labs darbs ir paveikts, un nu, praktiski nu, pat neiespējami ir domāt par to, ka tikai šodien pievēršamies šiem jautājumiem kā likumdevēji, jo brīvu personu pārvietošanās jau pastāv ilgu laiku. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai uh, tas tagad uh, tiktu risināts šis jautājums. Jā, uh, var iedomāties, ka cilvēki, ja viņi ir šādā situācijā, tad liekas, ka viņi ir gluži viena un privātās tiesības, nu, piemēram, par mandas dalījumu, kas ir ārkārtīgi sarežģīti. Uh, um, par to runāt, um, ka nav risinājumu. Tādēļ ir ļoti labi, ka tagad tiek rasts šāds risinājums. Balsojums rīt par padziļināto sadarbību dažās um, dalību valstīs par partnerattiecību mantiskajām sakām un reģistrētajām partnerattiecībām ir ļoti nozīmīgs uh, solis. Tas noslēdz daudzu gadu sarunas, un mums ir nepieciešams uh, šis risinājums. Tas ir nepieciešams ļoti steidzami. Mēs esam līdz likumdevēji šajā dosijā. Mums ir jānoslēdz šis tas ieplenārs sēdē. Esmu gandarīts. Es gribu teikt, ka mēs esam tagad uzklausīšanas procedūrā un tādēļ uh, gribu uzsvērt un teikt paldies tam uh, par to, ka padome Eiropas parlamenta ierosinājums pārņēma lielā apmērā un tādēļ mēs šajā pozīcijā esam ļoti apmierināti. Uh, Nu, un tāpat arī tika jau pieminēts arī komitejā, tika runāts par to, ka šis jautājums ir pieņemts. Un, protams, arī esam ļoti gandarīti par to, ka nav juridiskas iezi, ietekmes attiecībā uz kopā dzīvošanas formām. Dažās valstīs tādu, tādas vēl nemaz nav, jo tas visdrīzāk tik būtu novedis pie dažādām blokādēm. Uh, Un tādēļ ir ļoti labi, ka uh, ir tā sauktā ordre publika klauzula par reģistrētajām partnerattiecībām. Es domāju, ka mēs esam ļoti labā uh, risinājuma stadijā. Un paldies visiem tiem, kas uh, iesaistījās jautājumu risināšanā. Paldies! Paldies tagad trīs minūtes Gephards kundzei. Paldies, priekšstādājs kundze. Esmu ļoti gandarīta par to, ka šodien nu, beidzot ir iespējams šo diskusiju un šo uh, procedūru noslēgt. Pagājušajā sasaukumā biju referente par šo jautājumu, šajā sasaukumā ēna referente, un tas tiešām bija ļoti ilgs process, lai tiešām parūpētos par to, ka mēs pilsoņiem uh, piedāvājam risinājumu, kas viņiem palīdzēs, palīdzēs šajā starptautiskajā kontekstā, lai viņi varētu saprātīgi lido, li, dzīvot. Nu, piemēram, bērnu aprūpas tiesības, ja vecāki ir šķīrušies, mantojuma tiesības un arī mantisko attiecību tiesības. Es domāju, ka mēs param soli uz priekšu. Mēs partnerattiecībām sakās, dodam vienkārši iespēju un um, dodam šādu mērķi uh, piedzīvot uh, Eiropu tādā apmērā, kādā tā ir šajā starptautiskajā kontekstā. Un tas ir ļoti labi. Eiropas parlamentā jau no paša sākuma ļoti nozīmīgi bija parūpēties par to, lai divi likumdošanas uh, priekšlikumi, tie, kas ir izstiekti, proti. Uh, uh, par laulībām un arī par reģistrētajām partnerattiecībām Um, ka uz tām tiktu piemērot viens un, vien un tie paši risinājumi. Tradīcijas un kultūra dažās dalībvalstīs ir dažāda un tā jārespektē. Tieši tādēļ šī klauzula, ka neviena no valsts nav spiesta, piemēram, reģistrētās partnera attiecības ieviest, ja um, šādas kādā valstī nav vai tādas atzīt, tas ir uh, nozīmīgs un pareizs solis. Tāpat pareizi šī likums kontekstā ir tas, ka mēs kā sociāldemokrāti varam teikt, ka varam parūpēties par to, lai nu nav tāda tā kā iepirkuma saraksts, jo šajās jomās mēs bieži esam dzirdējuši to, ka bagātākais, um, spēcīgākais, ja bija kāda problēma, ja cilvēks šķīrās vai um, viens uh, no otra dalījās, kas spēcīgākais varēja savas intereses uh, īstenot un vājākam vienkārši bija jāatkāpjas. Uh, To mēs novērsām, un ar šīm tiesībām tas arī ir uh, tā uh, fiksēts. Un uh, mēs esam uh, spējuši tādu um, risinājumu piedāvāt, ka gan komisija, gan padome ir uh, pieņēmusi parlamenta priekšlikums, un tādēļ nu, nav nemaz tik ļoti nozīmīgi, ka mēs tikai tiekam uzklausīti, jo galu galā esam līdz lēmuši, kas šajā tekstā ir ietverts. Uh, Un es domāju, ka šis darbs, ko esam paveikuši, mēs esam atkal parūpējušies par to, ka mēs patiesi rūpējamies par uh, tām problēmām, kādas ir cilvēkiem, un ka mēs varam piedāvāt saprātīgus risinājumus tam. Paldies! Paldies tagad viena minūte Čambatska kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Komisār kungs, cienījamie deputāti. Kavats kungs. Ģimenes tiesības ir ļoti jūtīgs jautājums, un tam jāpievēršas ar pienācīgo uzmanību. Tā ir joma, kas galvenokārt tiek regulēta vietējā līmenī. Pēdējo gadu laikā mums ir bijusi padziļināta sadarbība vairākās jomās, un mūsu mērķis ir nodrošināt tiesību aktu piemērot izpildi, bet Piemēram, partnerības koncepts nav zināms eh, valst, tādās valstīs kā Itālijā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, un ir arī konfliktējoši noteikumi, kas var radīt juridiskās noteiktības trūkumu. Vēlos brīdināt jūs, ka mums ir jābūt piesardzīgiem Mēs visi vēlamies labāku sadarbību, taču mums ir jāievēro samērīguma princips. Paldies, tagad vārds uz pusotru minūtu Krisoganas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs atbalstam padziļināto sadarbību. Startautiskās tiesībās tā ir, tās ir pielietojamās tiesības piemērojumās tiesības tiesa piekritība, tvērums un procedūra. Šeit runa iet par laulību un partnerību attiecību šķiršanu. Vairākas valsts iesaistās šajā sadarbībā, līdz ar to tiks atvieglota sadarbība un atvieglot arī cilvēku, teiksim, dzīvē. Tas ir uh, attiecināms uz mantiskajām sekām un arī uz tiem lēmumiem, kādi tiek pieņemti dalībvalstīs. Nu, patiesi žēl, ka um, 2011. gada komisijas sākotnējais priekšlikums uh, nav pilnībā uh, sakrits ar tekstu. Pieci gadi ir pagājuši uh, un pagā, padome, lai um, atbilstošo procedūru uh, aizsākti. Un žēl, ka parlaments tagad tikai viedokli pauž, tā kā tas šodien notiek, jo tam ir tieša ietekme daudziem tūkstošiem pāri visā Eiropas Savienībā. Un šādas likumdošanas iniciatīvas par šādām tēmām būtībā tam vajadzētu būt koplēmumam lai Eiropas parlaments kā tieši Eiropas pilsoņu pārstāvis varētu a, līdz lemt un būtu a, vienlīdzīgs partners pieņemot likums un būtu arī vienlīdzīgs partners šajā procesā. Paldies! Paldies tagad Rēnkas kundze. Palīgi. Paldies, priekšsēdē. Cienījamais komisār, cienījamie kolēģi, kā mēs varam pieļaut šādu situāciju, kurā ģimene ar bērniem un partneri, kas ir solījuši būt viens otram, uh, līdz pat mūža galam zaudē savas tiesības, ja pārvietojas uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu. Kā mēs varam pieļaut tādu situāciju, kurā vecāki nevar palikt pie bērna gultas slimnīcā tikai tāpēc, ka ir šāds te pārobežu kontrols? Un kā mēs varam pieļaut to, ka ģimenes zaudē savas mantiskās tiesības tikai tāpēc, ka dažas dalībvalsts joprojām nesaprot, ka ģimenes um, un um, pār Tam var būt dažādas formas. Es domāju, ka mums tas ir jāmaina, un šis ir pirmais solis šajā virzienā. Vien eh, dzimumu pāri mēs nevaram pret tiem izturēties kā pret otrā šķiras pilsoņiem. Viņiem ir līdzīgas tiesības un līd, viņi ir baudījuši tiesīgus līdzīgu aizsardzību. Mums ir tiesības strādāt, studēt, kur vien mēs vēlamies, un mums ir jātiek aizsargātiem pret diskrimināciju. Tas nav par daudz prasīts. Tās ir tiesības, un mums vajadzētu izbeigt šo diskrimināciju, kāda ir viena dzimuma pāriem. Radīsim tādu Eiropas Savienību, kas dod aizsardzību visām ģimenēm. Šis priekšlikums ir viens gabaliņš eh, šādā te milzīgā realitātē. Ņemsim to kā izejas punktu, lai radītu tādu Eiropas Savienību, kurā visas ģimenes un visi pāri var dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi vēlas, lai viņi var brīvi pārvietoties, kurp vien viņi vēlas, un lai viņiem būtu vienādas tiesības Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad uz divām minūtēm vārds Fakstāvas kundzei. Jā, mēs runājam par diviem tekstiem, kuros definējam laulību un ģimeni. Jau uh, pirms pieciem gadiem uh, bija priekšlikums par mantiskiem jautājumiem uh, partneriem. Uh, toreiz gāja runa par homoseksuāliem partneriem. Polija Ungārija bloķēja šo jautājumu, jo šādas uh, laulības tur nav un tās arī nevēlējās tādu. Bet tas ir tehnokrāta princips uh, par apusēju atzīšanu, par uh, personu. Uh, reģistrācijas uh, uh, lietām. Un um, šī uh, vienzimuma laulība lieta, kā starp aizmugurs durvīm tiek ieviesta. Laulība definīcijā, kā savienība starp vīrieti un sievieti, šeit tiek uh, skatīta, un Eiropā aizvien vairāk cilvēku, teiksim, šīs vērtības, kas definējuši at, akceptē, un tās būtu jāatzīst. Ja valsts to nevēlas, tad tās tiek uh, nolamātas, un ES ievieš uh, šos noteikumus caur aizmugures durvīm. Tādēļ tagad ir uh, pilsoņu iniciatīva Eiropā uh, ar nosaukumu Māte tēvs bērni. Uh, Visā Eiropā tiek vākti paraksti, lai ES institūcijas tiktu piespiests laulību saprast tikai kā laulību. Reģistrētās partnerības, ja tās varbūt ir divi vīrieši, divas sievietes, un savukārt laulība vīrietis un sieviete, un ļoti precīzi viens vīrietis un viena sieviete un pārtrauciet saukt to kā diskrimināciju, nolabāt to, nolabāt to kā fobiju vai kaut ko slimu. Akceptējiet to, ka laulība ir kaut kas cits nekā reģistrēta partneru attiecība. Tā nav sliktāka vai labāka, tā ir kaut kas cits. Un visiem tiem, kas grib aizsargāt ģimeni un laulību, esiet modri. Uh, uzmanīgi no šīs ES un komisijas mēs neko citu nevaram sagaidīt. Komisija ir varena, bet pilsoņi būs varenāki galu galā. Thank you now for one minute. Lielas paldies, un tagad vērts uz vienu minūti Lebretonu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar komisijas domām Briselē ir apmēram 16 miljonu starptautisku pāru Eiropas Savienībā, bet, lai arī kāda būtu situācija realitātē, Eiropas Savienība divas reizes ir vēlējusies iejaukties ģimenes tiesībās. Pirmais dokuments bija saistīts tātad ar juridiskiem tiesību aktiem nolēmumu atzīšanu izpildu lietās par uh, laulībām, bet ir jau nepieciešamie starptautiskie dokumenti no 1978. gada. Tie būtu pienācīgi jāizpilda. Otrs jautājums ir saistīts ar reģistrētu partneru attiecību mantiskajām sakām, bet te rodas nopietnas problēmas, jo katrai valstī ir sava izpratne par partneru attiecībām. Vai mēs vēlamies uzspiest uh, citām valstīm uh, partneru attiecībā dzīšanu? Tāpēc 10 no 28 dalībvalstīm ir atteikušās atbalstīt šo dokumentu, un šī iemesla dēļ es balsošu pret. Paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Estāras Faragutas kundzei. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, mēs runājam par ļoti nozīmīgiem tematiem, un es gribu teikt paldies uh, referentam Kavadas kungam. Bija ļoti uh, plašas problēmas, tiesiskas un uh, juridiskas, ja teiksim, pāris, uh, starptautiskais pāris, uh, ja viņš šķīrās vai bija nāves gadījums. Dažādās dalībvalstīs bija dažādi uh, lēmumi. Līdz ar to m, mm, tika meklēts risinājums un sasniegta vienošanās. Uh, attiecībā uz reģistrētām partneru attiecībām un laulību tās tiek vērtēts kā prioritātes, lai varētu skatīties šos jautājumus, bet, nu, vien uh, balsības nebija. 17 dalībvalsts ir pie, uh, nu, pieņemši lēmumu uh, padziļināt sadarbību, lai atvieglotu pilsoņu dzīvi. Tās ir divas. Um, Divi dokumenti, Šeit tiek noteikts, kāds ir tvērums, kāda ir procedūra, kāda tiesa piekritība un kāds ir piemērojumās tiesības. Tāpat arī uh, tiek runāts par um, nolēmumu atzīšanu, izpildāmību un izpildi. Tas atvieglo situāciju, ja cilvēki pārceļas no vienas valsts um, dzīvot citā valstī. Procedūras ir ātrākas un uh, arī drošākas. Eiropas Savienība ir uh, brīvības, drošības un uh, tiesību uh, telpa, ievērojot cilvēktiesības un dažādās uh, juridiskās normas. Daudzi uh, gadījumi tagad tiks atrisināti, kuros līdz šim bija juridiska nedrošība. Ja kāda um, cita valsts vēlas piemērot savu jurisdikciju, tad šeit pilsoņiem tiks atvieglota mm, noteikti dzīve. Tāpat arī privātās un starptautiskās tiesības tiek. A, pārņemts un papildināts, piemēram, civiltiesībās, ģimenes tiesībās. Tas ir ļoti nozīmīgs eh, jautājums. Šeit eh, runa iet par nediskriminācijas eh, pamatprincipiem. Man liekas, ka nākamā runātāja nav zālē, tādēļ tagad uzstāsies Škripek kungs vienu minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze laulības starp vīrieti un sievieti, man liekas, ir svarīgākais punkts, uz kur uh, tiek veidotas visas sabiedrības. Šo institūtu ir jāstiprina, tas ir mūsu likumdošanas uh, darba mērķis. Tā mēs varam nosūtīt skaidru mērķi - precēties, nodibināt ģimeni, uh, audzināt bērnus. Tas ir pareizi, un tādēļ mēs uh, Eiropas parlamenta deputāti vēlamies atbalstīt mūsu pilsoņus. Uh, starp Uh, partnerattiecības uh, starp vienzimumu uh, cil, um, cilvēkiem, manuprāt, ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Ekstrēmisms un skeps attiecībā pret ES ir skaidrs sekas. Cilvēkiem liekas, ka viņi ir apkrāpti. Tāpat arī Stambuls konvencija ir jāpiemina. At, Attiecībā uz uh, šo dokumenti uh, mums jāuzklās pilsoņu balsts, citādi pilsoņi būs aizvien kritiskāki. Mēs esam uh, šeit, lai strādātu pilsoņu labā, nevis priekšsēdētāju labā, kas ir rakstos krēslos. Paldies. Sorry, Ms. Nirida, you have a blue card. Zilās kartas jautājums. Vai jūs akceptēsiet zilās kartas jautājumu? Jā. 30 sekundes, lai to uzdotu. Mēs šeit runājam par cilvēktiesībām. Ja jūs sakāt, ka šīm cilvēku tiesībām nav jātiek uh, atrunātām Eiropas Savienības likumdošanā, ka katrai dalību valstī ir jāatrunā šādas lietas, jūs nesakāt, ka katrai valstī būtu šeit tiesības uz uh, cilvēktiesību noteikšanu? Kolēģis kundze, jūs um, noteikti eh, zinat, eh, ka tieši eh, šī joma ir subsidiaritātes principa aptvērumā. Katra valsts, arī manis pārstāvētā valsts pati lemj par šo uh, jomu. Mums visiem ir cilvēktiesības un nekādas jaunas tiesības mēs nevaram uh, izdomāt. Paldies. Paldies tagad uh, Savadas kungs. Dovolte mi. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Kavadas kungam par paveikto darbu, strādājot pie šiem abiem priekšlikumiem. Pastiprināta sadarbība, manuprāt, ir ļoti vērtīga. Saskaņā ar komisijas datiem 2007. gadā bija 2,7 laulības, kas tika noslēgts, un 13 no tām bija startautiskas. Tāpēc ir nepieciešams uh, dot pilsoņiem pārskatu pār viņu tiesībām. Tas ļaut mums ietaupīt 1,1 miljārdu eiro, kas šobrīd ir jātērē paralēlām tiesas procedūrām dalībvalstīs. Es saprotu arī dalībvalstu bāžas par, bāžas par to, ka uh, varētu kaut kādā veidā tikt ietekmēta nacionāla likumdošana, bet vispirms jānorāda uz to, ka uh, šie priekšlikumi neatiec uz uh, īpašumtiesībām. Tāpat arī šajos priekšlikumos netiek teikts, ka reģistrēts partnerības ir tas pats, kas laulības. Mūsu mērķis ir nodrošināt vienots noteikums mantiskajām sakām. Un tas viss ir saskaņā ar um, subsidiaritātes principu. Tāpat ir iekļauta arī klauzula par civiltiesisko kārtību. Tā tad ir dalībvalsts var nepiemērot šos noteikumus, ja ir objektīvi iemesli to nedarīt, piemēram, kas attiec uz dažādajām reģistrētajām partnerībām un to atšķirībām. Uh, Brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ir viena no pamatbrīvībām, bet um, vēl svarīgi ir nelikt šķēršļus ceļā šai brīvībai un radīt patiesi vienotā par vienotiem noteikumiem pārobežām, kā piemēram šis skatījums, par kur diskutējam šodien. Paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu Gaspārs kungam. Grācis, jums prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī pateicos kolēģim Kavada kungam par ieguldīto darbu un arī par uh, vienošanos, kas ir panākta pie šo, šī dosija apstiprinot abus, uh, uh, abas regulas, pieņemot šīs regulas, spērsim ļoti svarīgu solis priekš, kā to norādīja kolēģi. Mēs šeit tiešām atvieglosim cilvēku dzīves, mēs sniedzam ļoti konkrētu atbildi uz skaidrību par to, kā īstenot savas tiesības vismaz 16 miljoniem pāru kas eh, dzīvo šajā pārobežu kontekstā, un tad arī būs vienkāršāk viņiem zināt, kādi ir, eh, kādi ir piemērojamie likumi, kas ir, eh, kāda ir ties piekritība. Pēc šī regulas stāšanās spēkā 18 valstīs, kas iestājušās par ciešāku sadarbību, mēs noteikti varam arī vēl uh, pieņemt papildus tiesību aktus, lai pārvietošanās Eiropā tiešām būtu vienkārši. Pateicos arī Nīderlandes prezidentūrā par to, ka ļoti pozitīvi ir noslēgti sarunas un aicinu arī Slovākijas prezidentūru strādāt, lai šo konsensus varētu ietvert pēc iespējas vairāk dalību valstu. Liels paldies, un tagad divas minūtes komodīnī kundzei. ETV vārdā liels paldies! Pagājušajā plenāra sēdē parlaments ir balsojis par uh, birokrātijas samazināšanu Eiropas Savienības pilsoņiem, it sevišķi, kad runa ir par brīvu pārvietošanos. Un te mēs runājam par, runājām par dokumentu atzīšanu. Rītdien es ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs uh, Kavads kungs ziņojumu starptautiskie pāri Eiropas Savienībā arī tādējādi iegūs skaidrāku regulējumu, kā viņi var pārvaldīt uh, savus īpašumus. Starptautiskie uh, pāri visgrūtākajos dzīves brīžos tika vēl vairāk noslīcināt noteikumos un dažādā birokrātijā, kamēr viņi varēja izvēlēties atbildīgo tiesu, kas var izsināt viņu strīdus jautājumus. Viņai vajadzēja uzsākt dažādas uh, procesus, tiesvedību dažādās judikatūrās, lai varētu uh, atbilst visiem noteikumiem. Nu, tagad o, uh, abas regulas par ciešāku sadarbību arī noteiks lielāku skaidrību. Pāriem būs tagad vienkāršotas procedūras, ja viņi ir iesaistīti atšķiršanā, uh, šķiršanās vai mantojuma procesā, tad tā būs viena tā pati tiesa, kas risinās visu šos jautājumus, kas ir saistīti ar viņu mantiskajām attiecībām. Viņiem nevajadzēs vairs uzsākt tiesvedību dažādās dalībvalstīs paralēli, lai um, panāktu tiesu. Tās um, likumdošana ir jāpiemēro uh, šai realitātei un priekšlikumi arī sasniegšu noteikto mērķi. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Negreisko kungam uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! šī regulas noteikumi par laulātomantiskajām attiecībām ir ļoti gāru sarunu rezultāts. Esam ļoti priecīgi redzēt, ka grūtie punkti ir atrisināti. Tagad Eiropas parlaments redz, ka notiek šī ciešākā sadarbība. Tas būs ļoti liederīgs instruments Eiropas Savienībai, jo, kā jau mēs zinām, vairāk nekā 16 miljonu pāri varēs. Uh, um, Tādējādi atvieglot sev dzīvi, un gadījumā, ja ir strīds, tad viņi varēs izvēlēties, kurā tiesā risināt savu strīdus jautājumu. Diemžēl, jā, es pazīstu ļoti daudz pāru, uh, Eh, kur vidū bija arī rumāņu pilsoņi, kur saskārās ar ļoti daudz grūtībām, eh, kas izriet tieši no eh, šo laulāto mantisko, tiesī, mantisko attiecību režīmiem. Paldies, un tagad Šenfeld kungs, divas minūtes. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs diskutējam par ļoti nozīmīgu jautājumu. Mēs, ja mēs nu, tā gribam teikt, salīdzinot, teiksim, ar lielām problēmām Eiropas Savienībā, tad mēs šeit saskaramies ar nu, tiešām tādiem daudziem tematiem, nu, piemēram, ir referendums apvienotajā karalistē un daudz citu nozīmīgi jautājumi. Nu, redzēsim, kurā virzienā tad Eiropas Savienība virziesies un kā izskatās Eiropas Savienības nākotne, kāda ris, jautājuma tiks risināti. Šī uh, Eiropas Savienība ir humāno vērtību apvienība. Mums ir pamats, uz kur to būvēt - tolerants, iecietība. Un par to šodien ir runa. Nu, nezinu, kāda situācija būs rīt, ar kādu realitāti mēs saskarsimies rīt Eiropas Savienībā. tiek runāts par to, ka noslēgumam tuvojas process, kas ir aizsācies pirms daudziem gadiem, bet tas ir process, tas ir process, tā ir virzība. Man liekas, ka šeit mums vajadzētu uh, izmantot iespēju, iespēju, lai cilvēki būtu laimīgāki, veiksmīgāki, jo um, pat labi ir tā, ka daudzi ne tikai sabiedriski, bet arī uh, privātā dzīvē uh, saskars ar ierobežotām tiesībām. Mēs zinām, ar ko tas ir saistīts, un mēs ceram, ka rīt tiks pieņemts lēmums, kas ir nepieciešams, lai radītu ietvaru un noskaidrotu. Uh, lai radītu ietvaru attiecībām starp pilsoņu un valsti, starp Eiropas Savienību un Eiropas sabiedrību, kurā pilsonis ir šī procesa centrā valstis, ir institūcijas, kas, kas kalpo pilsoņa labklājībai. Un gribu aicināt visus, gribu aicināt visas valstis kas, protams, rūpējas un ir atbildības par cilvēku labklājību. Mums, mūsu atbildība ir jāapzinās un jāizmanto. Paldies! Paldies tagad Rodrigas konze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, pat labam mēs runājam par 13% pāru Eiropas Savienībā. Tie 2007. gada dati jau ilgus gadus, deviņus gadus, un tas ir ne tikai par laupitlībām, bet arī par citu attiecību šķiršanas procentiem. procesiem ir jārunā, ka ir nepieciešams ietvars, kas noskaidro uh, nereģistrēto partnerniecību, mantiskās sekas un tāpat arī citas mm, mantiskās sekas un citi ir ļoti nozīmīgi aspekti. Tādēļ, atzīstot šīs tiesības, mēs radām ļoti nozīmīgu civiltiesisku instrumentu, runa par civiltiesisku taisnīgumu, un tam ir jārod atspoguļojums ikdienas dzīvē, arī tiesu lēmumos tie tiktu atzīti dažādās ES valstīs, un tāpat arī ir e, jānoskaidro, kas un kā interesēs šīs, e, šie lēmumi tiek pieņemti. Ja raugamies uz padziļināto sadarbību, tad e, bija gan tikai valsts, 17 valsts, kas piekrīt šādai sadarbībai. Paldies tagad Pospišila kungs, divas minūtes. Kiņē, jā, velmi podporuji tento materiālu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī atbalstu abus šos uh, priekšlikumus. Uh, Kā teica arī kolēģis no manas grupas, kas runāja brīdi atpakaļ, nu es arī tāpat kā viņš nožēloju nedaudz, ka tiešām pagājuši 5-6 gadi. Uh, kopš vispār sarunas par šo jautājumu tika uzsāktas padomēs. Tolaik bija Čehijas tieslietu ministrs. Es pats arī piedalījos uh, sanāksmēs un zinājā, ka mums priekšā stāv gars ceļš. Es ceru, ka rītdien uzvarēs saprāts un mēs uh, apstiprināsim šīs regulas. Diemžēl tās piemērosies tikai 18 dalību valstīm, nevisai ES uh, efektivitāte tādēļ būs novērojama nu, tikai nu, ierobežotā skaitā dalību valstu. Jāteic, ka nekādā gadījumā šie tiesību akti neierobežo nacionālo uh, likumdošanu, nav nekādas ietekmes uz ģimeņu tiesībām dažādās dalību valstīs, nav ietekme arī uz to, vai reģistrētās partnerības tiek vai netiek atzītas. Kolēģi, kas runāja pirms manis, arī sniedz nu, visai tādu kropļojošu skatījumu par to, ko mēs šeit runājam. Mēs runājam par privātu likumu, par ģimenes likumu. Uh, par tiesvedību. Mēs te runājam par tiesu piekritību, par to, kura tiesa būs atbildīga. Risinot attiecīgos strīdus būs tikai viens piemērojamais likums. Es zinu, ka tas palīdzēs ļoti daudz. Es arī strādāju kā advokāts, viņiem arī bija, man arī bija darīšana ar starptautiskajiem pāriem, viņiem bija liels problēmas, kā viņi īpašumu un mantu. Uh, regulē pārāk daudz dažādu režīmi. Mantisko attiecību režīmu. Es nesaprotu, kā kāds var būt vispār pret uh, šādu režīmu, kas uh, palīdzēs tikai mūsu pilsoņiem. Te nav kaut kāds ierobežojums no Briseles, tas ir pavisam kas cits. Es atbalstu šos tiesību aktus, ceru, ka tie tiks pieņemti. Tagad brīvais mikrofons, lūdzu, Marijas kungs. Priekšsēdētājs kundze. mantisko uh, seku noskaidrošana, tad, kad uh, tiek uh, šķirtas partnerattiecības vai kāds no partneriem uh, jā, ir miris, ir ļoti nozīmīgs, tik ma tiks mainīt līdzšanējā prakse, uh, atrasts vienots uh, risinājums uh, attiecībā uz uh, starptautiskiem pāriem. Bet nav jau tā, ka starptautiskās tiesības tiktu anulētas un arī uh, tie noteikumi, kādi ir spēkā Eiropas uh, Savienībā. Līdz šim jau ir bijis tā, ka šie jautājumi ir uh, īstenoti, bet tagad mēs uh, radam uh, jaunu. Um, tiesību veidu. Dažās valstīs dažas formas netiek atzītas, šeit tiek pārkāpta subsidaritāte, kultūras tradīcijas netiek respektētas, ar ietverto klausulu tas netiek atrisināts, un, man liekas, tiek vairāk problēma radīts nekā atrisināts. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Jakovčiču kungs. Priekšstādātājs kundze. 16 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu tagad daudz vienkāršāk varēs regulēt savas mantiskās attiecības. Šīs diskusijas ir ilgušas pārāk ilgi. Tāpat arī diskusijas par reģistrētām partneru attiecībām. Ir nepieņemami, ka desmit dalībvalsts nepieņem šo priekšlikumu, ar kur nāk klajā komisija un referents eh, Kavads kungs. Mīlestība, protams, ir skaistākais, kas ir pasaulē, bet reālajā dzīvē ir šķiršanās, dažādi negadījumi un nāve. Mums ir jānodrošina pilsoņiem juridiskā noteiktība. Ja tā nebūs, tad nezinu, kādas vērtības varēsim izmantot, lai veidot Eiropas Savienību. Paldies! Kaputo kungs, liels paldies! Uh, cilvēki aizvien vairāk pārvietojas Eiropas Savienībā. Tā rezultātā ir uh, noslēgts laulības un reģistrētas partnerības starp uh, dažādu tautību cilvēkiem, taču ikdienā viņi saskaras ar ārkārtīgām problēmām, tad, kad viņi šķīras, atšķiras vai dala mantu. Šīs problēmas bieži vien izriet no tā, ka likums ļoti atšķiras dažādās dalību valstīs. Uh, laulāto mansko attiecību režīmi ļoti dažādi. Tagad ir arī atrasināti šie eh, jautājumi, taču ir, ir nu, tvēruma izslēgta, ir tāda laulāto rīcības spēja, laulība esamības atzīšana tā, un tā tālāk tā joprojām. Šeit eh, runa ir par uh, likumi, kas piemērojas par statisko pāru mantu, kas atrod, var atrasties dažādās dalību valstīs. Nepieciešama homogēna likumdošana, kas varētu tikai kalpot palīdzēt attīstīties eh, ģimenēm. Paldies, tādējādi noslēdzam runātais sarakstu, tagad vārds, du, vārds komisāram Naračičkungam. Paldies, priekšsētājs kundze, gudētie dāmas kungi deputāti. Pēc vairāku gadu sarežģītām sarunām 18 valstis ir izteikušas vēl piedalīties ciešākā sadarbībā, un es ceru, ka vēl vairāk dalībvalstis piedalīsies šajā sadarbībā. Es aicinu parlamentu atbalstīt abas šīs regulas. Mēs atceļam juridiskās šķēršļus, padarām pilsoņu dzīves vienkāršākas starptautiskie pāri Eiropas Savienībā, vai viņi būtu laulāti vai reģistrēti, tikai vienīgi iegūst no Eiropas Savienības kopīgajiem noteikumiem laulāto mansko attiecību jomā. Dalībvalsts, kuras vēl nav pievienojušās šai sadarbībai, es aicinu piedalīties, jo vairāk dalībvalstis piedalīsies, jo vairāk pilsoņi varēs arī savā labā izmantot šos jaunos noteikumus. Lielas paldies komisāru kungam un tagad vārds referentam Kavada kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nezinu, vai, jo es izteikšos pēdējais, bet nu, par šo jautājumu noteikti būšu pēdējais, kas izteiksies šovakar. Es vēlos publiski pateikt paldies padomei, dienestiem, pateicos Eiropas komisijai un komisijas dienestiem, kas ļāva pielikt punktu sešu gadu nevienlīdzībai. Tā es to sauktu. Kādēļ es runāju par nevienlīdzību? Tādēļ, ka ja 18 valstis ir piekritušas vienoties par uh, tādu paktu, par šiem noteikumiem, kas piemērotos uh, starptautiskiem pāriem laulībai, uh, vai partneriem, gan heteroseksuāliem pāriem, gan homoseksuāliem pāriem. Šīs valstis to ir uh, darījušas tādēļ, ka tās konstatēja, ka ir pilsoņi, kurus mēs nevaram asēt ārpus likuma kas vēl vairāk ir arī pretrunā ar startautisko sistēmu, kur neviens uh, cilvēks uh, pat ar labu advokātu nevar atrisināt šo sarežģīto sistēmu. Tad, tad 32 miljoni cilvēku, kur ir uh, reģistrēti vai precēti. Uh, Tie ir 64 miljoni, jo katram ir divi vecāki, tātad eh, tik daudz cilvēku, kas dzīvo absolūtā hauskā, hausā, ko jau aprakstījis Kāfka. Abas institūcijas ir mums palīdzējušas, arī Jānu referenti ir palīdzējuši izstrādāt tekstu, uh, par kuru sarunas bija pārāk ilgas. Kādēļ tās bija tik ilgas? Nu, tādēļ, ka tas ir dīvaini, un daži jau to arī norādīja brīdi atpakaļ. Eiropas Savienība runā par vērtībām, jūs to arī minējāt, kolēģi. Taču Eiropas Savienība ir iestājusies jā, par brīvu aizsardzību, brīvu uh, kapitālu, preču un pakalpojumu aprītī. Tad vairāk uh, esam atbalstījuši kapitālu un preces un nevis cilvēkus. Tādēļ pateicos vēlreiz visiem, kas ir palīdzējuši pārvarēt šķēršļus, esam vienojušies. Vēl dažas lietas. Vai teksts apdraud subsidiaritāti? Nē, nekādā gadījumā, gluži pretēji. Teksts ir absolūti ekskluzīvs. Tie, kuri nevēlas, tie nebūs 18 dalību valstu vidū, bet tie, kuri vēlas Um, izvēlēties atbildīgoties, bet kas dzīvo valstī, kur netiek atrisināti, kur netiek atzīti viņu, viņu status, piemēram, reģistrētie partneri, viņi varēs izvēlēties tieši citā valstī. Tādējādi, jā, šis likums ir ļoti vienkāršs. Tas aizsargā minoritāti, kuru, kuram nodarīja kaitējumu ignorantās valstis tad valsts arī redzēs, vai tas nāk par labu šiem pilsoņiem, vai jā, arī ne, un nepiedalīties šajā sadarbībā. Paldies! Thank you, and this closes. Un liels paldies, līdz ar to esam noslēguši kopīgās debats, balsosim par šo dokumentu rīt.